piedalīties šajā darbā ar komisiju un ar Eiropas parlamentu. Paldies! Paldies, Džerikundz! Seši rezolūcija projekti ir iesniegti. Rīt 2012. būs balsojums par to. Nākamais darba kārtības punkts. Eiropas Savienības ārlietu un drošības politikas pārstāvs paziņojums par situāciju Sīrijā, Bahreinā un Jemenā augstās pārsaules vārdā runā Ungārijas prezidentūras uh, valsts sekretārs ārlietu un drošības jautājumos Nemeta kungs. Uh, pagaidīsim, kamēr Nemeta kungs būs ieņēmis savu vietu. No, uh, you, you speak from, from there, Mr. Ah, okay, okay. I, I misinterpreted your movement. Es nepareizi sapratu, uh, uz kurien jūs īsti ejat, bet jūs runāsiet no jūsu vietas ļoti skaidrs. Visszamegyek saját. Jó, jó, jó. Ja. Chairman, Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, esmu šodien ieradies, lai izteiktu dažus komentārus augstās pārstāvis Katrīnas Ašsonas vārdā par situāciju Bahreinā, Sīrijā un Jemenā. Notikumi nesen ir uh, ievirzījušies dramatiskā gultnē Sīrijā. Jemenā ļoti smagā situācija iespējams vēl pasliktināsies un saspringtā atmosfēra, kas pašlaik valda Bahreinā, rada lielas bažas, pat ja asins izliešana šajā valstī nav bijusi tik liela. Eiropas Savienība cieši seko ātrai notikuma attīstībai visā reģionā un dara to ļoti uzmanīgi. To apliecina daudzas augsta līmeņa sanāksmes, oficiāli paziņojumi un padomes secinājumi. Taču bez tam eh, barones Aštone ir uzturējusi ciešus kontaktus ar galvenajiem partneriem, kā arī ar galvenajiem spēlētājiem pašās šajās valstīs. Tas tiek darīts katru dienu pa telefonu vai arī ar viņas pārstāvju palīdzību attiecīgajās valstīs, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības ietekme tiek sajusta, ja tas ir iespējams un tad, kad tā var palīdzēt. Katras valsts situācija ir unikāla, un tā ir vajadzīga stratēģiski pārdomāta un piemērot reakcija. Taču, tā kā notikuma attīstās tik strauji, ir vēl svarīgāk veidot loģisku politiku, balstoties uz pamatīgiem principiem. Un tagad es nocitēšu trīs principus. Pirmkārt, pirmkārt vārdarbības izslēgšana. Masu protesti vienmēr ir jāizskata mierīgā garā, pilnībā ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības. Otrkārt, dialogu veicināšana. Viedokļu atšķirības ir jāizskata konstruktīvā un mierīgā veidā, nodrošinot, lai īstie cilvēki viens ar otru varētu sarunāties, atsakoties no aizspriedumiem un priekšnosacījumiem. Treškārt, ir jāveica pamatīgas, ilgspējīgas reformas, bet tam ir jānāk no pašām valstīm. Eiropas Savienība ir jau skaidri norādījusi, ka tā ir gatava sniegt ātru atbalstu tad, kad tas būtu nepieciešams. Tagad es pievērsīšos eh, konkrētāk katrai no uh, trīs valstīm. Bahreinā, neskatoties uz to, ka uz ielām situācija ir normalizējusies, situācija vēl ar vienu ir saspringta. Aresti turpinās, privātpersonas tiek aizvestas vienkārši tāpēc, ka tās ir izmantojušas savas tiesības uz vārdu brīvību. Tāpat kā citur šajā reģionā, Eiropas Savienība un augstā pārstāve ir nosodījušas vardarbību Bahreinā un ir aicinājušas varas iestādes un visus iesaistītos spēkus pilnībā ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā arī starptautiskos eh, humanitāros standārtus. Mēs esam arī atkārtoti aicinājuši Bahreinas varas iestādes, kā arī opozīciju, uzsākt uh, īstu nacionālo dialogu. Augstā pārstāve ir runājusi ar ārlietu ministru par šo jautājumu. Bez konkrētiem soļiem, lai nodrošinātu, ka īstie cilvēki viens ar otru satiekas un ved sarunas, nevienu neizslēdzot un neuzstādot nekādus priekšnesucījumus, E, pastāv risks, ka radikālie elementi turpinās savu darbību. Tas nepārprotami radītu smagas sekas stabilitātei reģionā. Labākais veids, kā saglabāt stabilitāti, ir dialogs. Tieši šādu signālu augstā pārstāve vēlas nodot tad, kad viņa tiksies ar ministriem e, līča sadarbības padomē un tas notiks pavisam drīz jau šo mēnesi. Sīrijā tautas protesti ir uh, turpinājušies vairākās pilsētās kopš marta vidus. Brutālās represijas pret šiem protestiem ir neakceptējamas. Augstā pārstāva un Eiropas Savienība ir izdarījušas vairākus zvanus un aicinājušas Sīrijas iestādes apstādināt vardarbību, ievērot eh, cilvēku tiesības mierīgi iziet demonstrācijās, kā arī uzklausīt eh, viņu eh, leģitīmās prasības. Sīrijas tauta ir nopelnījusi politiskās reformas, ir īpaši attiecībā uz vārda brīvību, uz pulcēšanās brīvību, uz politisko līdzdalību un pārvaldību. Prez prezidenta Asāda uzruna tautai 30. martā nesniedza nedz skaidru reformu programmu, nedz arī laika grafiku e, šādu reformu īstenošanai. Eiropas Savienība turpinās izdarīt spiedienu uz Sīriju, lai reformas tiktu veiktas nekavējoties. Šīm reformām jābūt reālām. Telefons zvan zālē. Jā, joki. Labi. Tātad Eiropas Savienība turpinās izdarīt spiedienu uz Sīriju, lai reformas tiktu izdarītas nekavējoties. Tām ir jābūt reālām, politiskām, kā arī socioekonomiskām, nopietnām, ne tikai kosmētiskām, un tās ir jāizteno bez kavēšanās. Mēs ļoti cieši sekosim līdzi tam, kā e, jaunā valdība, kas vēl nav izveidota, e, virzīs uz priekšu šīs reformas. E, Mēs ceram, ka juridiskās komitejas izveide ļaus gatavot eh, jaunus tiesību aktus, kas atcels eh, ārkārtas stāvokli valstī un garantēs eh, cilvēktiesības un pamatbrīvības. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība turpinās izdarīt spiedienu uz Sīrijas vadību, gan publiskā, gan privātā ceļā, lai netiktu pielietots spēks pret demonstrantiem. Tāpat ir svarīgi norādīt, ka tie, kas ir atbildīgi par vardarbību un par cilvēku upuriem, ir jāsauc pie atbildības, un visi politiskie ieslodzītie un cilvēktiesību aizstāvji ir jāatbrīvo. Treškārt, Jemenā. Jemenā situācija vēl ar vien liek visiem bažīties. Augstās pārstāves uzrunas pēc vārdarbība 18. martā bija nepārprotami skaidras, un ārlietu padomes secinājumos 21. martā tika atkārtots Eiropas Savienības nosodījums par spēka pielietošanu pret eh, protestētājiem. Eiropas Savienība tāpat arī norādīja, ka tie, kas ir atbildīgi par cilvēku upuriem un cilvēku ievainošanu, ir jāsauc pie atbildības par viņu rīcību, un eh, viņiem ir jāspriež tiesa. Kopš tā laika ziņas, ko saņemam no Jemenas vadības, nav vairs tik skaidrs. Tieši tāpēc augstā pārstāve uh, piezvanīja prezidentam Saleham 30. martā un aicināja viņu darīt visu iespējamo, lai izvairītos no turpmākas asins izliešanas. Viņa pauda savu viedokli, sakot, ka labākais veids, kā to darīt, ir uh, politiska pārējā, un tā ir jāsāks nekavējoties. E, Pārējai uz e, konstitucionālismu ir jābalstās uz konkrētiem un skaidriem uh, solījumiem. Laiks, laika vairs nav daudz, un uh, upuri noteikti būs Jemenas tauta. Tieši tāpēc sadarbībā ar starptautiskiem partneriem Eiropas Savienība turpinās aktīvi iesaistīties uh, krīzes apslāpēšanā Jemenā. Dāmas un kungi, Kolēģi, liels paldies eh, par to, ka mani uzklausījāt, un es labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus un komentārus. Eh, paldies ministra kungam. Tagad Broka kungs. Sala Frankas kungs, es vēlētos sveikt jūs par jūsu komandas uzvaru vakar. Es redzu, ka jūs nesājat attiecīgi šalli. Esmu apsveicis arī Broka kungu un tagad došu vārdu Salafrankas kungam. Viņš izteiksies tautas partijas grupas vārdā. E, paldies, es pilnībā varu pievienoties tam, ko jūs tikko teicāt. Ministra kungs, kolēģi. Cieši sekojām līdzi informācijai, ko mums sniedz augstā pārstāve par eh, notikuma attīstību šajās valstīs, kurām ir demokrātiski centieni. Rīt eh, rezolūcijas projektu atbalstīs eh, visas politiskās grupas. Man ir daži jautājumi, ko es vēlētos jums uzdot, ministra kungs. Es vēlētos, lai jūs eh, šos jautājumus nodotu tālāk augstajai pārstāvēji. Dažiem šeit parlamentā nesen ir radies tāds iespējas, ka notiek kaut kāda stagnācija attiecībā uz ārlietu politiku. Šķiet, ka mēs virzāmies atpakaļ nevis uz priekšu. Vai šeit nav uh, pretrunas? Galu galā pastāv skaidra vajadzība, lai Eiropas Savienības profils šajās valstīs būtu skaidrāks. Taču mēs nezinām, kādi būs šo pārejas procesu rezultāti. Ir pilnīgi skaidrs, ka ziņa, ko nodod augstā pārstāva, ir skaidra un rūpīgi pārdomāta. Taču Vai Eiropas Savienība ir gatava palielināt resursus, kas tiek ieguldīti šajā pasaules daļā? Tagad vārds Dekaizeres kundzei. Paldies, priekšsētāja kungs. Mēs apzināmies, ka diplomātiskie centieni tiek veikti, tos izdara Aštons kundze un viņa turpina strādāt. Mēs zinām, ka arī viņa saskars ar tādu ļoti sarežģītu situāciju Sīrijā, Bahreinā, Jemenā par šīm valstīm runājot, jāsaka, mums nav tirdzniecības līgumos klauzula par cilvēktiesības, un respektīvi mums ir diezgan maz svīru, lai ietekmētu situāciju. Bet neskatoties uz to, es gribu um, trīs uh, punktus uzsvērt. Pirmkārt, cilvēku cerības un tie, kas šodien ir uz ielām un uh, uz viņiem šauj snaiperi. Uh, Mums par katru cenu ir jāpanāk tas, ka vardarbība tiek pārtraukta. Es šodien runāju ar um, disidentiem no Sīrijas, un viņi vienīgais prasa pārtraukt vardarbību, un lai viņiem būtu tiesības paust savu viedību. Un pat, ja mums nav uh, ar Sīriju šāds uh, līgums, tad mums ir jāizmanto viss iespējamais arsenāls, sankcijas ir nepieciešams, lai pārtrauktu vardarbību. Otra lieta, ko gribu teikt. Uh, Persijas līdža valsts un arī Lībija. Tās ir valsts, kurām esam piegādājuši ieročus. Labāk uh, kontrole būtu nepieciešama, un uh, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šie uh, ieroči tiek vērsti pret iedzīvotājiem. Un uh, pēdējais - dubultie standarti. Mēs bijām attiecībā uz Bahreinu nu, tāda ļoti. Uh, uh, atturīgi un ļoti strikti pret citām valstīm. Es zinu, ka Bahreinā situācija ir ļoti delikāta, ka Sauda Arābija nosūtījusi uh, kara spēku un uh, Persijas līča parā, uh, padomu palīdz mums uh, pret Lībiju, bet nu, mēs uh, nevaram pārāk saistīt naftas cenu uh, un. Uh, centiens uh, atbalstīt mūs pret Lībiju, un uh, no otras puses klusēšanas cenu uh, šītiem, kuras pat labam Bahreins valdība apspiež. Paldies! Paldies, Veronika. Tagad liberātu, liberāļu vārdā divas minūtes Jetemekī kundze. Priekšsēžkungs, esmu dusmīga. Vakarien mūsu grupas sanāksmē mēs dzirdējām no trim lieciniekiem par Bahreinas, Jemenas un Sīrijas notikumiem no uh, Human Rights Watch un Amnesty International organizācijām. Viņu uh, liecības bija eh, šausminošas, tās man sadusmoja. Ashtons kundzes vēstures. Uh, uh, uh, vēstule nav stratēģija. Mēs turpinam tukšas vēstījumus radīt, kā pārāk ilgi to darījām Tunisijā, Ēģiptē un Lībijā. Ir laiks rīcībai pirmkārt. Eiropas Savienībai jāprasa sasaukt ANO cilvēktiesību padomas Ženevā īpašu sanāksmi. Ar vēstījumu šīm trim valstīm, e, lai šī režīma e, eh, izbeigt cilvēktiesību pārkāpums. Otrakārt, Eiropas Savienībā jāprasa izbeigt Eh, ieroču eksportu no visām ES dalībvalstīm uz šīm trim valstīm. Ir nepieņem, ka ES valstis joprojām pārdod ieroču šiem režīmiem. Treškārt, Eiropas Savienībai vajadzētu skaidri paradarīt, ka, ja politiski režīmi šajās valstīs rada šķēršļus demokratizācijai, tad ir laiks viņiem aiziet. Starp laikā mums ir sankcijas jāievieš tā, kā, piemēram, eh, eh, līdzekļu iesaldēšana un eh, pārvietošanās brīvis ierobežojumi. Paldies, Jetenmeki kundze, tagad Flotras kundze zaļo vārdā. Paldies. Paldies! Tā ir ļoti laba ziņa, ka iedzīvotāji prasa politiskā režīma maiņu, vairāk tiesību, vairāk demokrātijas. Tas jau nu atbilst arī mūsu Eiropas projektam un ir mūsu ārlietu politikas kodols. Tam vajadzētu entuziasmu izraisīt mūsu vidū. Bet sliktā ziņa ir tā, ka pret šiem iedzīvotājiem vērš ļoti smagas represijas, tad, kad viņi pauž savu uh, uh, gribu. Tas nav tolerējams. Tātad ir nepieciešamība aizstāvēt iedzīvotājus. Lībijā bija militāras akcijas, un tagad jāatrod citas formas, lai aizstāvētu iedzīvotājus, kas ir demonstrācijā šajās trīs valstīs. Es domāju, ka deklarācijas ir ļoti nozīmīgas, iedzīvotāji cer uz izmaiņām, bet ir nepieciešama ne tikai deklarācijas izteikt, bet arī darbus veikt. Visi tie atbildīgie, kas neproporcionāli izmanto varu un spēku pret iedzīvotājiem, tas nepaliks nesodīti. Un tādēļ diplomātisko soļu aktivizēšana apvienotajās nācijās, cilvēktiesību padomē un citās ir nepieciešama. Līdz ar to ir nepieciešama rezolūcija, lai šie politiski atbildīgie zinātu, ka vardarbība nepaliks nesodīti. Un mums ir iespēja, lai apietu uh, to, ka netiek rakstīts presē pietiekam daudz par to. Mēs zinām, kā to darīt. Mums ir instrumenti, lai apietu šos šķēršļus, un tie ir jāizmanto. Un bez tam, kad mums būs iespējas pieejai, es domāju, ka jāizmanto visas iespējas un nav viss jāskrien Sīrijas prezidentam pakaļ, lai viņš parakstītu atpakaļ uzņemšanas līgumu. Ir jāizmanto mūsu iespējas. Piemēram, ļoti nozīmīgas programmas. Tas novedīs pie reformām šajās valstīs un jāatbrīvo arī visi ieslodzītie, kas tieši par savu viedokļu paušanu gan šajā valstī, gan arī abās citās valstīs. Paldies! Ja, paldies, tagad Karim Sajedkungs minūte konservatīvu un reformistu vārdā. Klausoties, eh, ministra kungs, jūsu paziņojumu, es, eh, man jāsaka, tie bija tikai vārdi, tādi salkani, bet, diemžēl, tukši vārdi. Eh, visi šie vārdi bija reakcionāri, tur nebija nekā proaktīva jūs piedāvātajā. Uzklausot jūs, es pierakstīju uz papīrīša plānu attiecībā uz to, kāda ir jūsu nodoma, ko Eiropas Savienība darīs. Un šeit ir pilnīgi balta lapa man. Mums šodien nebija nekāda devuma. Jūsu darba kārtībā nebija nekā proaktīva. Jums šeit ir cilvēki visies tujos austrumos, kas raugas uz Eiropu, lai rīkotos, lai palīdzētu viņiem savas tiesības īstenot, un jums viņiem ir tikai ko piedāvāt tukši vārdi. Pēdējā rīcības plānā pietrūk vien būtiska elementa, un daudz presē bija debats par to, ka tuvu austrumu līderi joprojām uh, var uh, savus migrants iepludināt Eiropā, mēs nespējam to nekādu novērst. Jūs pats atsījāt, ka laiks uh, jau beidzas, un ja tas tā ir, un es ticu, ka tā ir, tad kādēļ jūs mums piedāvājat šodien tikai tukšu papīru lapu? Lūdzu, cieniet šo nām mazliet nopietnāk. Paldies tagad minūte Matiasas kundze eh, kreiso vārdā. Paldies priekšsēdi. Jemenā, Sīrijā, Bahreinā ir situācijai savs paralēls. Tauta tiec uz demokrātiju un brīvību, demonstrācijas, protesti tiek apspiest. Mums jāsaka ļoti skaidri ieroču pārdošana šiem režīmiem ir tūlīt pat jāizbeidz, bet Eiropa joprojām pārdod ieročus tiem. Un ar šiem ieročiem tagad tiek cilvēdzīvotāji slepkavot. Mums jānostājas tautu pusē, nevis režīmu pusē, kas ir vai nu no autoritāri vai pat totalitāri. Mēs nevaram turpināt ar divējādu mērauklu mērīt. Viens mērauklis tautas demokrātiskiem centieniem, otrs darījumiem Sīrijā. Nepārprotam tika pārkāpts ANO mandāts Bahreinā, e, bija tikai protesti, Sauda Arābija paglāba kaimiņu valsts kleptokrātus. Jauniešiem uzbruka policija, drošības spēku, un mēs tikai diplomātiskas depešas paužam. Militāri risinājumi politiskiem jautājumiem nav īsti risinājumi, bet Arābu valstis šo Eiropas uh, eh, divkosību vēl laikam nav pamanījuši. Tagad pusotru minūtu Belder kungam Eiropas brīvis demokrātijas grupas vārdā paldies priekšsēdi. Radikāla redīžīma maiņa Sīrijā, Bahreinā, Jemenā, ja pārņemt vārdu radikāli islamisti, šajās valstīs un arī ārpus tām izraisītu katastrofu. Tādā gadījumā ieguvējs Arābu pusalā būtu acim redzot irānieši Ahmedina Džads. Mēs esam zaudējuši iespēju Arābu valstīs politisku atklāsmi veicināt Un uh, mēs, ja, eh, ja atbalstīsim šos režīmus turpmāk, tad tur jābūt priekšnoteikumiem. Mēs Sīriju apmeklējām pirms dažiem gadiem ar delegāciju no parlamenta. Uh, šajā valstī ir tūkstošiem kristiešu bēgļi no Irānas. Mums jārūpējas par to, no Irakas, mums jārūpējas par to, lai Sīrijā neturpinātos Irākas pilsoņkarš. Paldies, Belderkungs. Līdz ar to noslēdz šīs eh, runātāja rauns ar minūti Melcer kungam pie rapām nepiedrošo vārdā. Jemenā, Sirijā un Bahreinā Tunisijas izraisītāja jāsmina revolūcija, diemžēl, tik mierpilni nenorisinās. Valdības un opozīcijas dialogs noteikti ir vislabākais ceļš, lai uh, tautas eh, eh, vēlēto socioekonomisko problēmu risinājums un pievēršanās demokrātiskai līdzdalībai eh, tiktu īstenots. Taču vai šāda um, vienošanās tiks panākt, tas ir vēl pavisam cits jautājums. Ir tagad arī pārtraukts Eh, sarunas par politiskām reformām, un tādēļ arī bija protesti. Pārāk ilgi runāts, tagad ir jābūt eh, darbībām. Eh, mierpilna demonstrācija, vardarbība, apspiešana, solot nelielas politiskas reformas, taču neievadot īsts izmaiņas, tas varētu visās trīs valstīs likt situācijā eskalēt, to mēs zinām. Ar Sīrijas nemieru turpināšanos arī. Um, vairojas uh, bažas par uh, to, ka režīms varētu uh, ieročus pārdot teroriskām organizācijām, piemēram, Hezbollah. Eiropas Savienībai ir uh, jāņem uh, neitrālā uh, vidutāja loma šajos konfliktos. Paldies, un tagad runātāji, kas runās paši savā vārdā, vispirms uh, pusotru minūtes Salvatorijā Kolīno kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jā, gribu teikt, ka Inter un Šalka šī futbola eh, spēle notiks vēl vienreiz, nu vēl uh, viss nav izšķirts. Jā, jūs zinat, ka es esmu ļoti kaismīgs futbola uh, piekritējs. Bet nu tagad par mūsu šodienas diskusijām. Tas, kas notiek šajā pasaules daļā, tas nav salīdzināms ar citām citām valstīm. Dažkārt tie ir ekonomiski jautājumi un arī centieni pēc brīvības. Facebooks, internets, mm, daudz šīs iespējas nemaz vēl nevar izmantot un to mēs konstatējam tieši šajā pasaules daļā. Mēs redzam, ka veidojas jauna politika, ko īpaši jauni cilvēki atbalsta. Ir šī vēlme eh, iegūt pilsoņu tiesības eh, savā dzimtenē, īstenot pilsoņu tiesības Alatas, viens no disidentiem, ir pirms pāris dienām atbrīvots, un tā ir laba zīme tam, ka notiek zināmas pārmaiņas. Tāpat arī Jemenē tiek protestēts pret uh, prezidentu Salehu, uh, protesti notiek arī Bahreinā patiesi jāsaka, ka ir nepieciešama tāda ļoti spēcīga mūsu pozīcija un mums jānosoda uh, vardarbība un jārīkojas aktīvi. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mēs pārāk vēl atkal iesaistītos, jo tas, kas tagad notiek vidusjūras uh, telpā, ir būtisks signāls un tādēļ Eiropai jārīkojas izšķirīgi, solidāri. Un šā, šis reģions ir jāatbalsts. Tas ir reģions. Uh, kas saskars ar lielu spiedienu, un mums, piemēram, mūs skar visas migrācijas problēmas. Paldies! Paldies, Jekolīno kungam, paldies arī par jūsu piezīmēm. Tagad Havit kungs. Vai nu te ir runa par uzbrukumiem Jemenai 15. martā, vai arī uh, Sīrijas demonstrāciju pārtraukšanu 17. martā, vai Bahreinas slimnīcu, kur uh, ievainotus eh, upurus ved eh, visu laiku, ir jāatcerās, ka eh, mums ir jāparāda, ka kaut gan plašsaziņas līdzekļi varbūt pievēršas tikai vienai valstī vienlaicīgi, Eiropas Savienībai ir jāiestājas par cilvēktiesībām visur pasaulē, ja tās tiek apdraudētas. Mums ir jāaicina ārlietu padome parā, pierādīt eh, savu atbildīgumu, veikt neatkarīgas izmeklēšanas, nedrīkst palikt nesodīti tie, kas ir vainīgi. Galu galā uh, cieši nevainīgi cilvēki. Tad, kad mēs eh, dzirdam, ka it kā tiek izmantoti neletāli ieroči un uh, tiek nogalināti demonstranti, vienkārši pāršķeļot viņu galvas uz pusi no viena metra attāluma, mums ir jārīkojas. Uh, Noslēgumā eh, Fūles, eh, komisāra Fūles eh, principi, ko viņš pauda savā uzrunā, ir jāpiemēro tad, kad mēs vēlamies noslēgt asociācijas nolīgumu ar Sīriju. Un pašā sākumā mums ir uh, jānodrošina neierobežota cilvēktiesību uz, uzraugu piekļuve šiem reģioniem. Gal galā pasaule ir mainījusies, un mums ir jāmainās kopā ar to. Paldies Hovita kungam, tagad pusotra minūte Lāmsdarfa kungam. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dārgie kolēģi un kolēģis. Pavasars vidusjūras reģionā, bet ziema Persijas uh, uh, jūras līdzīgi un arī Sīrijā. Vardarbības uh, attēli ir ļoti dramatiski, vairāk simti bojā gājuši arī Amnesty International par to runā par upurskaitļiem. skaitļiem. Mūsu reakcija ir skaidra, mēs pēc iespējas ātrāk gribam, un tas uh, aicinājums ir padomei un uh, dalībvalstīm, kas tur ir pārstāvētas īpašu uh, cilvēktiesību padomas sēde Ženēvā. Padomu ļoti ātri uh, reaģē, ja vidē, uh, ja uh, formulē savu pozīciju tuvā austrumu konfliktē, bet viņiem arī tagad ir jā. Uh, jāreaģē. Mums ir nepieciešama pārēj uz demokrātiju, arī ieroču e, embargo un citas. Es Sīrijā prezidentu e, runu e, uzklausīju, tā ir praktiski diktatūra, tā kā viduslaiku diktatūra, kas apmaksā rietumu. Um, rietumu ekspertus, lai viņus uh, žurnālos tā kā modernizētājs un moderns uh, varas pārstāvs uh, atainot Jemenē ir briesmas, ka uh, ziemeļa un dienvidi sasadalīsies, ka veidosies Al-Qaida uh, um, veids, un tad arī, ka valsts neveiks savas funkcijas, un mēs zinām, kas uh, notiek, ja tāda situācija ir kāda, tā ir, piemēram, Somālijā. Uh, padomē ir jāreģē un jāreģē ļoti ātri. Paldies! Paldies nākošā runātāja Brepals kundze. Paldies priekšsēdētāji. Nu, gudīgi sakot, uh, man ir jāatzīst, ka man jā, pilnīgā satricināja tas, ko teica ministrs. Eh, jāprasa eh, vardarbības noliekšana, dialoga eh, veicināšana un arī politiskas reformas. Nu, pat labam tie ir vienkārši aicinājumi dialogam. Un es domāju, ka tas tagad no. Nu, nav pārāk efektīvs un nav arī pārāk ticams. Eiropas Savienībai ir e, jāpieprasa demokrātiskas e, reformas. Augstā pārstāve, acīm redzot, e, ļoti dažādas augstranga tikšanās organizē, bet kā viņi tieks ar vidusšķīru, kā viņus uzklausa. Kolēģi un kolēģis jau teica, ka Eiropas Savienībai jāpārtrauc ieroču pegādus šiem reģioniem. Pagājuši gadu Jemenai tika pārdot ieroči pat simtiem miljonu eiro. Astoņas dalībvalstis to veica. Kāda tad ir Eiropas kopējā nostāja par ieroču eksportu? Cik daudz tad tā arī vēl ir vērta? Šāda nostāja jāpārtrauc. Paldies! Paldies kolēģei! Tagad uh, provērs kungs pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāja kungs! Es runāšu tagad par Bahreinu. Maza valsts, neliela valsts, stratēģiskā uh, pozīcijā pie Persijas jūras līča un ļoti būtiska energoapgādam. Tur ir ļoti eh, nozīmīga um, naftas pārstrādes rūpnīca, rafinērija. Un es gribu runāt par um, dažiem aspektiem, kur manā skatījumā ir ļoti nozīmīgi. Ir tā, ka tādi uzticami eh, avoti saka, ka Irāna ietekmē Bahreinas šīta iedzīvotājs. Un tas eh, tiek savienots ar, ar tām leģitīmajām vēlmēm, kādas tiek izteikts attiecībā pret valdības darbu. Ir sarežģīti atšķirt, cik tālu eh, ietekme no ārpuses ir eh, ietekmējusi notikums Bahreinā, bet nu visnotaļ ir iespēja, ka būs uh, šis reģions destabilizēts līdz pat Saudi Arābijas austrumu reģioniem, un tur dzīvo ļoti daudz šijāti. Irāna finansē uh, Hamas un atbalsta uh, arī citas uh, spēkus. Un jāsaka, ka šis šī kustība varētu paplašināties arī Persijas jūras līča valstīs, un tam varētu būt ietekma globālā līmenī. Tātad jābūt ļoti piesardzīgiem, ja mēs šeit vērtējam, kas notiek tuvajos austrumos. Un no vienas puses jāatšķir, nu, mums ir vēlmes un arī iedzīvotāju leģitīmas vēlmes pēc de eh, demokrātijas, un no otras puses mums ir ārējā ietekme. Paldies! Nākošā runātāja Aimana Roitens, kundze, pusotru minūti. Priekšstādātāja kungs, paldies. Mēs diskutējam par trim ļoti dažādām valstīm ar specifiskām iezīmēm. Jemena masu sacelšanās neskatoties uz policijas un armijas vardarbību. Bahreina liels risks destabilizēt visu reģionu, jo Irāna iesaistās un arī Saudi Arābija un Sīrija, kur opozīcijā praktiski nav nekādas iespējas paust savu viedokli šī specifiskie aspekti nosaka to, ka, manuprāt, Eiropas Savienībai divpusējās attiecības ar šīm valstīm jāveido atbilstoši. Ir pāris principi, kas ir spēkā. Proti tiesības brīvpalsta viedokli, tiesības uh, pulcēties un demonstrācijās, ja pilsoņi kļūst par uh, policijas upuriem, un šeit uh, mēs redzam, ka tas tā ir, to mēs nevaram uh, tālāk tolerēt. Ko dara Eiropas Savienība? Bez tam ir mūsu pienākums uzturēt dialogu ar dažādajām, a, uh, a, uh, dažādiem slāņiem, un ir jāveicina arī dialogs, vai Eiropas Savienība veicina dialogu arī Sīrijā, Bahreinā un Jemenē. Uh, Mēs redzam, ka šajās valstīs acīm redzot valdības neuzklaus iedzīvotājs un kāda būs šī fakta ietekme uz mūsu attiecībām ar šīm valstīm. Priekšstādākums tiek, mums ir nepieciešams sniegt konkrētu palīdzību, par to jau vairāk kārt tika runāts, par to ir jāparod, eh, par jā. Eh, rūpējas šāda plāna, es gribētu uzklausīt. Un vēl viena piezīme eh, komisārā. Manuprāt, Sīrijas specifiskajā gadījumā uh, mēs varētu Turcija aicināt īstenot uh, spiedienu attiecībā uz nākošo dienu plānu. Un noslēgumā, manuprāt, mūsu mašrek uh, delegācija varētu efektīvi strādāt. Mēs varētu darīt visu iespējamo, lai radītu priekšnoteikums veiksmīgam darbam. Paldies! Gribu teikt, ka mums ir ļoti maz laika, lūdzu ievērojot jums atvēlēto runas laiku. Viena minūte Anna Gomeškundze. Eiropas Savienībā jārīkojas koherenti, atbilstoši situācijai Jemenā, Bahreinā un Sīrijā un arī citur Arābu pasaulē. Prasam šāda rīcība. Un mums jānosūta pilnīgi skaidri vēstījumi, jo šeit runa iet par diktatūrām. Cilvēki dodas ielās un protestē, viņi riskē ar dzīvību. Bahreina ir īpašs gadījums. Eiropas Savienība nav viennozīmīgi izturējusies. Šeit atkal tāda dubultā mēraukla tiek uh, pielietot un ne tikai Bahreinā. Uh, Tur Saudi Arābijas spēki eh, ir eh, ieradušies, bet arī citur. Eh, es prasu ieroču embargo, kā arī to, lai Bahreinas varas iestādes pārtrauktu apspiešanu ir tūlīt pat nepieciešami arī pasākumi, kas a, atceltu informācijas liegumu. Paldies. Nākošais runātais Makmilans Skots. Um. Uh, Vakar es eh, palīdzēju norganizēt eh, ekspertu sanāksmi, kas mums pastāstīja par šo reģionu. Viņi saka, ka Bahreinā ir bijuši vismaz 23 nāves gadījumi, Sīrijā 132 un. Uh, uh, Un Jemenā uh, ap 40. Ir jāizdara vairāki ieteikumi, bet uh, es vēlētos atgādināt, ka iepriekšējā mēneša laikā Eiropas parlaments ir pieņēmis uh, Eh, rezolūcijas par Tunisiju, Ēģipti un Lībiju, un mans birojs ir uh, salīdzinājis šīs rezolūcijas un padomes teikto, un īstenībā uh, te nav nekā salīdzināma, nav nekādas jēgas kaut ko darīt, ja padomus neuzklausa. Es publicēšu šo secinājumu savā mājaslapā, un es ceru, ka tā kā Lībijas, tā kā es atvainos Lisabonas līgumus Eiropas parlamentam piešķir vairāk pilnvaru, tad mums arī ir attiecīgi jārīkojas. Tā kā Eiropa pasaulē notiek tik lielas pārmaiņas, mums ir jārīkojas kopā. Paldies, Edvardam, tagad dod vārdu ar Lakī kungam. Sīrija, Bahreina un Jemena ir trīs tirānijas, kas apdraud savus pilsoņus, un e, pilsoņi ir pelnījuši mūsu atbalstu. Eiropas Savienības rīcība attiecībā uz šī reģiona demokratizāciju eh, zaudē ticamību. Mums vajadzētu atbrīvoties no dubultstandārtiem, kādus esam pielietojuši agrāk. Mēs atbalstam šīs autokrātijas dažādos veidos. Mēs, Eiropieši, kopā ar Krieviju un ASV esam pārdevuši viņiem dažādu veidu ieročus. Uh, Tagad mēs nožēlojam sekas, kādas bija mūsu ieroču tirzniecībai līdz valstīm. Te ir runa gan par upuriem, gan par nevainīgu cilvēku dzīvībām, bet viņi cieta tieši no šiem ieročiem, ko mēs viņiem pārdevām. Ja mēs vēlamies būt ticami, tad mums vajadzētu padomāt par līgumiem, kādus mēs slēdzam. Mums vajadzētu padomāt par mūsu attiecībām ar līdz sadarbības padomi. Mums ir jāuzliek uh, ieroča embargo visam šim reģionam. Ir jāsamazina arī uh, bruņošanās uh, uh, budžets, ko varētu novirzīt demokratizācijai. Paldies, kolēģi. Pēdējā runātāja šajā uzstāšanās kārtā Muņinas, Muņisas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēsturiskās pārmaiņas ir neatgriezeniskas un. Uh, šī reģiona valstu demokratizācija notiek gan eh, ļoti trausli, tomēr mēs vērojam, kas no, notiek Ēģiptē, Tunisijā, un mums ir arī jāuzņemas sava atbildība aizstāvot Lībijas iedzīvotājs. Izmaiņas Jemenā, Sīrijā ir nozīmīgas, un Eiropas Savienībai ir jābūt klātesošai un jāuzņemas vadošā loma e, starptautiskajā jomā. Un, Tāpēc ļoti nozīmīgi labi definēta Eiropas kaimiņattiecība politika un arī konkrēti nekavējoši pasākumi, lai šo valstu iedzīvotāji apzinātos un Eiropas Savienības iedzīvotāji apzinātos, ka nekādi kompromisi netiks pieļauti demokrātijas cilvēktiesību ziņā. Un lai Sīrijas, Bahreinas, Jemenas svars iestādes paturprātā, ka spēka izmantošana pret saviem iedzīvotājiem būs ar nekavējošām sekām. Mm. Un nav pietiekamas tikai kosmetiskas pārmaiņas autokrātiskās valdībās, bet ir nepieciešams bez kavēšanās uzsākt dialogu ar uh, opozīcijas kustību, ar pilsoniskos uh, eh, sabiedrību ir bez kavēšanās jāatbrīvo politiski iedzīvotāji, eh, politiski ieslodzītie cilvēktiesību aktīvisti. Paldies, Moņas skundze, un. Tagad mēs pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Runātāja katrīcībā ir viena minūte, un pēc šīs minūtes es atslēgšu runātāju mikrofonu. Bet tagad vārds Andrikienes kundzei. Priekšsēdētāji, e, ministra, mēs nedrīkstam pievērst acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem šajās valstīs. Situācija Sīrijā ir ļoti nopietna. Un jāapzinās, ka Sīrijā skolotāji, politiski aktīvisti, žurnālisti ir kļuvuši par mērķu uz, uzbrukumiem. Daudz ir nogalināti, daudz ir aizturēti, daudz ir izraizīti, izraidīti no valsts. Informācijas blokāda ir sāku, sākusies, neatkarīgas preses nav vispār. Ir jāizskata iespēja noteikt sankcijas Sīrijai. Tāpat arī mums ir jāsako situācija Ģemenā un Bahreinā. Jemenas gadījumā mums ir ieroča eksporta nolīgums līgumus. Mums ir jādomā par tā pārtraukšanu. Un, kad mēs runājam par šīm trim valstīm, pirmkārt, jāicina uz atbildību, otrkārt, īpašas īpašās sesijas apvienoto nāciju padomē Ženevā. Paldies, runātāji tiek pārtraukta. Nākošais runātājs Rosārio Kročētā. Grazie Presidente. Ehm, io ho vissuto tre anni in Bahrein. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu trīs gadus dzīvojis Bahreinā, starp 87. un 90. gadu, kad tā bija viena no visdemokrātiskākajām līča valstīm. Tā kā iedomājieties, kas notiek citās valstīs, piemēram, Saudarābijā kurā tiek piespriesti un izpildīti pāri par simts nāves sodiem katru gadu. Paskatieties, kas notiek Irānā, kur uh, pilnībā ir apslāpēta preses uh, brīvība. Tagad mēs runājam par Sīriju, Bahreinu un uh, Jemenu, bet uh, kad mēs runāsim par Ķīnu, uh, un eh, citām valstīm mēs nosodām tur eh, cilvēktiesību pārkāpumus. Kročētas kungs, paldies. Nākošais runātājs Desarnes kundze. Eh, Ročētas kungs, jūsu mikrofons ir atslēgts. Desarnes kundze, jums tiek dots vārds. Eh, šo valstu vadītāji, uzskaitīto valstu vadītāji, paliek nedzirdīgi cilvēktiesību aizstāvēcinājumiem. Kāda ir, eh, ir atbilda Eiropas puses? Tā ir jāsniedz steidzami. Eiropas, Eiropa ir jāizmanto viss iespējamais sankciju arsenāls, lai varētu pārtraukt represijas, lai panāktu nekavējošu žurnālistu politisko un politisko ieslodzīto atbrīvošanu. Ir jāveido eh, neatkarīgi izmeklēšanas komisija un jāicina organizēt it īpaši cilvēktiesību uh, padomu sēde. Un Eiropas Savienībai ir jābūt pilnīgi skaidri šo valstu sabiedriskās domas un nevis esošās varas pusē. Un šajā sakarā ir jādomā par eh, pastāvīgu dialogu izveidošanu ar pilsonisko sabiedrību, Tās ir, paldies, Desarnes kundze. Nākošais runātājs Hautala. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam eh, dzirdējuši par to, ka parlaments ir apņēmības pilns cīnīties par cilvēktiesību pārkāpumiem šajās trijās valstīs. Un tāpēc mums vajadzētu uzklausīt arī ārējās rīcības dienestu un komisiju, kādā veidā mēs pierādīsim, ka nestrādājam ar, saskaņā ar dubultstandartiem. Kādā veidā norisinās darbs cilvēktiesību padomē ANO, vai mēs esam vienoti, aicinot piemērot īpašus uh, mehānismus uh, Sīrijā, Bahreinā, Jemenā. Es domāju, ir pienācis laiks ekspor, uh, pārtraukt uh, ieroču eksportu šīm valstīm. Tā kā lūdzu, ko tad komisija un ārējās rīcības dienests darīs konkrēti. Paldies, Hautals kundze. Tāna kungs. Sīrijā drošības spēki ļoti brutāli ir apkarojuši demonstrācijas nogalinot cilvēkus. Un e, retorika pret Izraelu, kas ir mūsu partners, arī nav pieņemama. Viņa draudzība ar Irānu. Tas viss ir ļoti bīstami. Bet presat tam uh, eh, Bahreina ir konstitucionāla monarhija un diezgan mērena. Nu, diemžēl tur ir šītu uh, eh, nemiernieki, kas uh, izplata uh, zināmu kopu propagandu, taču karalis ir visai pacietīgi centies uzsākt dialogu un uzklausīt protestētājus. Un beidzot šķiet, ka Sāleks Jēmenā neproporcionāli ir pielietojis spēku pret eh, protestētājiem, taču viņš ir cīnies pret Alkaidas teroristiem daudzus gadus. Un jāsaka, ka no vienas puses mums ir jāzina, ko tad atbalstīt, ja mēs nezinām, kas tad sekos. Runātājs tiek pārtraukts un eh, tālāk nākamajam runātājam tiek dots vārds. Ehm, mans mērķis, eh, vai man, man šķiet, ka mūsu uzdevums ir mazināt ciešanas cilvēkiem šajās valstīs, saka Brauns kungs. Ehm, mums ir grūti kaut ko darīt, un mums arī nav īstenas lomas, lai mēs varētu iejaukties šajā situācijā. Un, um, piemēram, Britu militārais personāls Eh, tiek eh, atlaists no dienesta, kaut gan mums viņu pakā, pakalpojumi būs vajadzīgi. Valstis eh, parasti sūta armijas, lai tās riskētu ar savu dzīvību, bet mēs maz domājam par pašām šīm te nācijām. Kādas ir mūsu intereses? Protams, ka ASV ir ieinteresēta destabilizēt Sīriju. Arī šis runātājs tiek pārtraukts. Rūbiga kungs nākamais. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šajās te valstīs daudz jaunu cilvēku, dzīvo daudz jaunu cilvēku. Viņi vēlas izjust demokrātiju, sabiedrības eh, modernizāciju. Mums tas ir jāatcerās. Mums ir jāiegūst draugi. Un uh, nevajadzētu nodarboties ar uh, neatbilstošu kritiku. Tikai tie cilvēki, kas nevēlas ievērot modernās sabiedrības eh, normas, būtu jānosoda. Te pašā laikā būtu jāatbalsta mazie vidēji uzņēmumi, eh, nevalstiskās organizācijas, universitāšu pasniedzēji. Paldies priekšstādātājiem, es ceru, ka mūsu aktivitātes pavisam drīz eh, iegūs praktisku raksturu. Paldies, un mēs beidzam ar Dots kundzi priekšsēdētāji ministra kungs. Kā daudz šajā parlamentā es pievienojos tām šausmām, kas tika izteiktas eh, par cietsirdību visā šajā reģionā, kas tiek vērsta pret uh, protestētājiem. Taču es nevaru neminēt, īpaši jums, ministra kungs, ka jūs paziņojums šodien no augstās eh, pārstāvis puses demonstrē to, eh, cik viss šis eh, pasākums, ārējās rīcības dienests, ir bezjēdzīgs, un tā ir bezjēdzīgi iztērēta nauda, to veidojot. Vai mēs varam apturēt vardarbību šajās valstīs? Jāsaka, ka tas viss ir pārāk piezemēti un vienkāršoti. Mums ir vajadzīgs kaut kas daudz uh, vairāk. Nepietiek tikai ar telefonu zvanu un pārsvārdiem. Arī šī runātāja tiek pārtraukta. Daudz kundze, paldies. Esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru un dosim tagad vārdu ministram, lai viņš padomas vārdā varētu reaģēt uz visu runātāju sacīto. Nemet kungs jums vārds. tisztelt képviselő urak és hölgyek nagyon köszönöm a felszólalásokat. Uh, <clears throat> Paldies uh, visiem, kas izteicās. Es gribētu atbildēt uz dažiem konkrētiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Bahreinu un Irānas iejaukšanos eh, Bahreins iekšējās lietās. Eh, šis jautājums tika pacelts. Jāsaka, mums nav uh, drošu faktu par to, ka tas tā tiešām ir un ka Irāna tiešām provocētu radikalizāciju. Protams, šāds risks pastāv. Un tas varbūt ir vēl viens iemesls, kādēļ ir vērts sākt dialogu uh, nacionālajā līmenī Bahreinā, lai novērstu šādu iespēju. Runājot eh, par Saudārābijas invāziju Bahreinā, šeit es gribētu sacīt, ka uh, līča valstīm ir pašām savā starpā noslēgts drošības un sastarpēs palīdzības līgums. Uh, un uh, eh, Saudārābijas spēku klātbūtne Bahreinā uh, tika ievesta pēc Bahreinas lūguma saskaņā ar šo nolīgumu. Un tā ir tāda tīri juridiska fakta konstatācija. Mums ir ļoti nopietni jāņem vērā reģionālā dimensija, vērtējot notikumu attīstību šajā reģionā. Attiecībā uz Jemenu Es vēlētos jums likt priekšā sekojošo. Eiropas Savienībai baidzētu apturēt zināmo palīdzības daļu Jemenai, piemēram, pret terorismu pasākumiem Mums tiešām ir vajadzīga diferencēta attieksme palīdzības sniegšanā Jemenē. Un atbildēšu uz dažiem citiem jautājumiem, bet šoreiz izmantojot ungāru valodu. Sāla Frankas kungs uzdeva jautājumu par uh, pārējais eh, posma rezultātiem. Jāsaka, ka mēs pagaidām nezinām, kāds būs iznākums un kā šis arābu pavasaris beigt, beigsies. Īstenībā nevienam uz to nav atbildes. Pirms pāris mēnešiem mums pat uh, nebija nojausmas par to, ka šāds domino efekts vispār radīsies. Uh, no otras puses, nekur jau nav teikt, izdarīts, un neviens arī nevar apgalvot, eh, kāds tad būs eh, iznākums. Un ļoti daudz, kas būs atkarīgs no mums. Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, ko un kā mēs rīkosimies. Tā ir mana atbilde Salfrāngas kungam. Es domāju, ka izskanēja arī virkni ļoti noderīgu priekšlikumu. Uh, tos izteica gan komisija, un Es domāju, ka ārējās rīcības dienestam padomēji komisijai mēs visi uh, apsvērsim, mēs augsti vērtējam šos priekšlikumus un rādu par kaimiņu attiecību politiku un tās pārskatīšanu. Arī tas ir process, kas pašlaik notiek. Tā kā izskanējušie priekšlikumi eh, tiks iekļauti mūsu kaimiņu attiecību politikas pārskatā. Un eh, līdz ar to Mēs faktiski esam tādā visai izdevīgā situācijā, jo tas notiks pēc pāris nedēļām. Pēc Pāris nedēļām notiks arī austrumu partnerības samits, un tas savukārt dod mums pietiekam daudz laika, lai varētu mūsu uh, sagatavošanās darbā šos uh, priekšlikumus ņemt vērā. Svarīgi ir būt konsekventiem šajā politikā. Mums ir vajadzīgas abas, gan austrumu uh, kaimiņattiecību dimensija, gan dienvidu dimensija, ja mēs pareizi vēlamies šo politiku izveidot. Un tikai tādā veidā. Uh, mēs varēsim būt uzticami. Ehm, mūsu dienvidu partneri ļoti rūpīgi sako tam, ko mēs šeit sakām, un mums ir tiešām eh, ļoti pārdomātai ehm, kaimiņattiecību politikai, lai ehm, viss izdotos. Priekšlikumi, kas šeit izskanēja, es varbūt sākšu no beigām. Atbildot uz eh, Dots kundas un Rubikunga eh, izteikumiem, runājot uz eh, pilsoniskajiem, civilajiem, tātad sakariem un to, ko mēs darām kaimiņattiecību politikā. Šeit es domāju saikni ar jauniešiem, saikni ar uh, pilsonisko sabiedrību. Mums ir jāatrod kaut kādi jauni avoti. Hangsúlyosan a része kell legyen Ugyanakkor kas acīm redzot būs svarīgi, un mums šajā procesā būs spēlējama pietiekoši nozīmīga loma. Tāpat laikā mēs nedrīkstam eh, no redzesloka pazaudēt virkni faktu un aspektu, kas ir regulāri jāņem vērā, jo pastāv valstis, pret kurām ir noteikts sankcijas un ieroču embargo, un uh, ir notikusi militāra iejaukšanās, un nevienmēr no tā var izvairīties. Un šeit mēs nebūtu nerunājam tikai par Lībiju vien, jo ne tikai Lībijā ir notikusi intervents, nedrīkstam aizmirst par Kodivāru. Uh, taču Mums nevajadzētu visas šīs valstis eh, samest vienā maisā, jo tās tomēr ir atšķirīgas un notikumi arī tajās attīstās atsevišķi atšķirīgi. Mēs runājam par šīm trīs valstīm, kurās e, režīmi ir autoritāri un kur tiek pielietot ieroči pret civiliedzīvotājiem, taču uh, pastāv risks, ka arī tur iespējams eh, būs militāra iejaukšanās. Es domāju, ka mēs esam eh, dzirdējuši šo ļoti svarīgo signālu, kas nāk no austrā, augstās pārstāvis. Šīs trīs valstis, es ceru to uzklausīt. Eh, gan Lībijā, gan Kodivārā ir notikusi militāra iejaukšanās un tāda iespēja pastāv, ja nav citu risinājumu Pēdējās nedēļās gan Eiropas Savienība, gan starptautiskā sabiedrība kopumā ir izstrādājusi ļoti skaidru filozofiju, balstoties uz nepieciešamību aizsargāt. Tas ir galvenais princips, un tam ir jābūt brīdinājumam gan Jemenai, gan Bahreinai, gan Sīrijai. Un būtībā arī pārējām valstīm, kur, eh, valstīm kurās joprojām pastāv autoritāri režīmi. Militāra iejaukšanās, protams, šajā, šādā mērogā nevar salīdzināt ar Irānu, teiksim, vai Irāku, bet, bet vajadzētu šeit aplūkot citas valstis, citas Āfrikas valstis, piemēram, Ruandu. Uh, Un tāpēc es domāju, ka šīm valstīm ļoti nopietni jāraugās uz uh, savu situāciju, jo šis vēstījums, kas nāk no starptautiskās sabiedrības, ir ļoti nopietns. Un tagad es vēlētos varbūt parunāt par dažiem citiem jautājumiem, kas tika minēti. Un es, m, mm, protams, nodošu augstajai pārstāvēji informāciju par tiem priekšlikumiem, kas šeit izskanēja. Piemēram, tad, kad tika runāts par ANO, par cilvēktiesību debatēm, es arī informēšu augsto pārstāvi par to, cik uh, liela uh, uzmanība tika pievērsta ieroču embargo jautājumam. Es domāju, ka mums šeit vajadzētu iedibināt zināmu līdzsvaru starp eh, sabie, eh, sadarbību un sankcijām, īpaši attiecībā uz šīm trīs valstīm, par kurām mēs runājam šodien. Tas, protams, nav vienkāršs uzdevums. ja mēs eh, nenoteiksim sankcijas vai neizlemsim nepieņemsim lēmumu par militāru iejaukšanos, bet eh, vairāk iziesim uz sadarbību, tas eh, varbūt varētu, tā varbūt varētu būt labāka izēja. Šeit tik pieminēta arī Turcija un Turcijas loma. Jo arī šeit mums ir jāieņem pavisam īpaša nostāja. Uh, runājot par mūsu politiku nākotnē. Paldies, ministru kungs. Ir saņemts seši rezolūcijas priekšlikumi. Debašu sakarā debats mēs beidzam un attiecīgais balsojums notiks rīt pulksten 12. Atsevišķi kolēģi ir.